līdz februārs 2012. gads. Ar šiem datumiem eh, mandāti ir spēkā. Piedāvāju atzīt šos mandātus par spēkā esošiem, vai kāds iebilst? Nē, tad šie mandāti ir apstiprināti. Rodžers Helmerkungs deputāts man paziņoja, ka viņš vairs nav EKR frakcijas deputāts un no 5. marta šogad ir eh, pievienojies EFT frakcijai. No uh,